Un varam uzklausīt Iturgais kunga prezentāciju. Uh, tikai mirklīt, saka priekšsēdētājiem, sakārtošu visus dokumentus. Tātad šī ir petīcija, kas ir lūguma raksts saistībā ar ikgadējo ziņojumu uh, lūguma rakstu komitejas darbībai 2009. gadā. Itur Gais kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau jūs pareizi mums arī norādījāt, tad šīs komitejas biedri tagad mēs skatām ikgadējo ziņojumu par lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā. Un šeit es esmu tātad salicis, sastādījis ziņojumu projektu, to esam darījuši jau vairākus gadus, sadarbojos lieliski ar sekretariātu un gribētu pateikties Alīnai no sekretariāta. Un es patiešām ceru, ka šo ziņojumu projektu patiešām varēs arī pārtulkot drīz un tas kļūs par realitāti. Es ceru, ka tas visiem ir arī izdalīts un gribētu pateikties Elēna Martīna par viņas atbalstu, strādājot pie šī ziņojuma projekta. Un nu pāriešu pie tiem svarīgākajiem punktiem, kas ir iekļauti ziņojuma projektā par 2009. gadu. Manuprāt, mums vajadzētu jo īpaši uzsvērt to, ka tas bija visai neparasts, tas bija ārkārtējs gads parlamentam. Tas ir tādēļ, ka mums bija vēlēšanas un šajā gadā spēkā stājās arī Lisabonas līgums. Tas nozīmē, ka 2000, ziņojumā par 2009. gadu esam mēģinājuši skaidri norādīt, kas ir tās lietas, ko esam paveikuši 2009. gadā, un konkrētāk esam aprakstījuši, kas tad tieši ir saistīts ar uh, lūgumu rakstu komitejas darbību, tātad kāds ir process un kāda ir sa sasnieguma. Lūkojot ar šo ziņojumu, tur ir apkopota arī statistika saistībā ar to, cik lūgumu raksti ir saņemti, cik ir um, noslēgti, cik ir nodoti komisijai un kas ir tās valstis, kas ir uh, iesaistījušās šajā darbā. Te tā tad ir kvantitatīvs instruments, kas vērtē mūsu paveikto darbu. Un citas lietas, kas vēl ir iekļautas šajā ziņojumā, ir tātad kontakti ar citām Eiropas institūcijām, ar valstu iestādēm, kā arī ar reģionālajām iestādēm un institucionālās izmaiņas, kas ir tiešā veidā ie, ietekmējušas komitejas darbību. tika iesniegt nedaudz vairāk līguma raksts nekā 2008. gadā, jo 2008. gadā bija 1849 un 2009. gadā 1924 lūgumraksti kopumā. Tas nozīmē, ka ir palielinājies uh, lūgumrakstu skaits, kas ir arī elektroniski iesniegti, un tas ir ļoti būtisks elements. Uh, aptuveni 65% no visiem lūgumrakstiem, kas tiek iesniegti, tiek iesniegti elektroniskā veidā. Turklāt ir palielinājies arī petīciju iesniedzēju skaits, kas tātad iesniedz lūgumrakstus parlamentam, um, kas ir saistīti ar jautājumiem, kas nav Eiropas parlamenta kompetencē. Te tātad tiek runāts par uh, pensiju aprēķiniem, par um, tiesāšanu, par neadministratīviem jautājumiem un tā tālāk. Un 2009. gadā redzam, ka ir veikti centieni informēt pilsoņus par Eiropas parlamenta kompetenci un arī par attiecīgo iestāžu kompetencēm. To esmu uzsvēris šī ziņojuma ietveros, jo pilsoņiem ir jāzina, ka valstu tiesas pro procedūras, protams, ka ir Eiropas parlamenta tātad kompetences ietvaros, bet mēs nevaram pieņemt nekādus lēmumus saistībā ar valstu tiesu nolēmumiem. Tas nozīmē, ka komiteja, protams, savā ziņā var pārraudzīt Eiropas uh, Savienības liku, uh, tiesību aktu īstenošanu, un jo īpaši, ja mēs runājam par vides uh, jautājumiem, tad mēs varam skatīties, cik kādā veidā tiek īstenoti un ieviest Eiropas tiesību aktu elementi. Tas tā tad ir saistībā ar to, ko lūgumrakstu komiteja patiesībā var darīt. Un mums jārunā arī par pārkāpumiem šajā, šajās jomās, jo īpaši, ja mēs runājam par vidi. Protams, ka īpašu uzmanību esam pievērsuši arī Lisabonas līguma stāšanās spēkā un tam, kādā veidā Lisabonas līgums ietekmēs lūgumrakstu komitejas darbību un kā tas darbosies saistībā ar um, lielā tātad labāku tiesību uh, aizsardzību attiecībā uz pilsoņiem. Un šeit ir iekļauti arī priekšlikumi, kā vajadzētu mainīt Eiropas Savienības tiesību aktus. Esam arī pieminējuši komisijas publicēto zaļo grāmatu, kas tika publicēta 2009. gada beigās, un uzskatām, ka tas ir pirmais solis, kā veiksmīgi īstenot uh, daudzas lietas, kas ir iekļautas Lisabonas līguma ietvarā. Jāpiemina arī pamatiesību harta. Tā ir jo īpaši svarīga Lisabonas līguma kontekstā, tātad citiem vārdiem sakot, tas ir mēģinājums, veid, mēģinājums stiprināt pamattiesības. Un šajā ziņojuma projektā esam pieminējuši arī dienestus uh, blakus tā teikt, citus nekā parlamentu un komisiju, esmu pienējuši citus dienestus, kas a, apstrādā un skata visus resursus, kas ir pieejami Eiropas pilsoņiem, kas nodrošina Eiropas pilsoņu tiesības, un šie jautājumi ir ļoti a, plaši skatīti šī projekta ietveros. Turklāt vēlētos jūs arī informēt, ka šis ziņojumu projekts diemžēl norāda arī uz to, ka komitejām nav izdevies veikt nepieciešamo izvērtējumu attiecībā uz tām procedūrām, par kurām tās ir atbildīgas. Un, protams, tas ietekmē arī lūgumrakstu komitejas darbību. Turklāt jāsaka, ka šajā ziņojumā ir uzsvērta um, tā ideja, ka Eiropas pilsoņiem būtu um, jāredz, ka lūgumraksta iesniegšanas procedūra ir caurskatāma arī attiecībā uz komisiju. Tādēļ šeit mēs aicinām komisiju tam īpaši pievērst uzmanību un pievērst uzmanību tam, ka ir ļoti būtiski, lai lūgumraksti tiktu izskatīti un lai visas tiesības tiktu ievērotas. Arī politiskajām grupām ir jāsastrādāja savā starpā, lai varētu veiksmīgi turpināt lūgumrakstu komitejas darbību. Tas ir um, nodrošinot nepieciešamos dokumentus un nodrošinot arī visa šīs procedūras caurskatāmību. Turklāt ir nepieciešams panākt caurskatāmību arī visā lūgumrakstu iesniegšanas procesā, un tas ne, to nepieciešams darīt arī iekšējā vidē. Tātad runājot gan par petīciju procesa ieviešanu, kas um, paredz tiešu pieeju arhīviem un arī materiālajiem resursiem, un jārunā arī par interaktīvajiem lūgumrakstiem, kas ļauj parlamentam nodrošināt daudz efektīvāku uh, saskarsmi ar pilsoņiem un lai pilsoņi labāk saprastu, kādā veidā jāiesniedz ir lūgumraksts. Tas uzlabot arī lūgumrakstu komitejas darbību kopumā. Tādā veidā komisija varētu um, rast veidu, kā efektīvāk strādāt, tiktu pārskatīts arī reģistrācijas process un mēs panāktu, ka pienācīgi tiek um, strādāts arī pie lūgumrakstu komitejas arhīviem. Gribētu atgādināt arī visiem biedriem to, ka lūgumrakstu komisija, komiteja nevienu vien reizi ir uh, pieminējusi šīs non-petitions. Uh, tātad šeit mēs runājam par nelūgumu rakstiem, kas, uh, kas netiek pieņemti uh, Uh, un veidu, kā tos efektīvi varētu nodalīt no lūgumrakstiem, kas ir leģitīmi, tiek iesniegt un tiek izskatīti. Mēs gribētu rast veidu, kā labāk paskaidrot pilsoņiem, tātad, ko tas īsti nozīmē iesniegt lūgumrakstu, un tajā pašā laikā mēs varētu uzlabot arī reģistrācijas procesu Eiropas parlamentā. Gribētu atsaukties arī uz dalību valstu um, dalību lūgumrakstu komitejas darbībā, uh, turklāt arī uz pārstāvju skaitu komitejas darbā. Un nobeigumā vēlētos jo īpaši uzsvērt komisijas lomu un to, kā komisija ietekmē mūsu komitejas darbību. Šeit konkrētāk vajadzētu norādīt uz konkrētiem tiesību aktiem, kas, atļau, kas uzlabotu gan komitejas darbību, gan arī atvieglotu dzīvi uh, lūgumrakstu iesniedzējiem. Priekšsēdētājs kundze, tas tā īsumā uh, izklāsts par to, kas rodams šajā ziņojuma projektā. Šo projektu iesniedzu sekretariātam, un varbūt sekretariāts varētu mūs arī informēt par grozījumiem un kādi ir termiņi uh, grozījumu iesniegšanai attiecībā uz šo ziņojumu projektu, lai šo informāciju varētu visiem nodot, lai tas būtu zināms arī plenārsēdē un lai plenārsēdē varētu arī balsot par šo ziņojumu projektu. Es domāju, ka šeit mēs runājam par jūlija plenārsēdi. Tādēļ kopumā paldies priekšsēdētāji. Paldies, saka priekšsēdētāji. Man liekas, ka pašlaik ir pienācis brīdis Kašmena kungam no komisijas dot vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Itagais kungam par ļoti informatīvo ziņojumu. Nu, kā draudzīgs novērotājs, mēs šeit esam ieradušies, lai palīdzētu, un e, gribējām pieskarties diviem pēdējiem punktiem, ko jūs pieminējāt. Tātad tā saucamie ne lūgumraksti un dalībvalstu iestāžu dalība. Mēs ļoti atbalstam dalībvalstu iestāžu dalību šīs komitejas darbībā, tas ir ārkārtīgi labi, it īpaši tādās jomās kā sociāla aizsardzība, vides aizsardzība, kur lielāko daļu darba veids izmantojot direktīvas. Runājot par nelūgumrakstiem, Mēs arī uzskatām, ka ļoti daudz varētu darīt, uh, lai uzlabotu sistē, uh, situāciju um, tieši strādājot pie pieejas mājaslapai. Būtu noti, noderīgi strukturēt to piekļuvi lūgumrakstu iesniegšanai. Tā man mums liekas laba ideja. Uh, Mēs arī tā esam darījuši, un tas patiešām darbojas. Un ir ārkārtīgi žēl, ka parlamenta atbildīgās personas nedod jums pietiekoši resursu, lai šādu reformu veiktu. Un es nedomāju, ka kāds no šeit eh, vakar ieradušamies eh, lūgumsniedzējiem, lūgumsniedzējiem eh, nesniegtu savu lūgumu rakstu, ja prasības būtu bijušas daudz stingrākas. Paldies! Paldies, Kašmenkungs! Au, Aukens kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Arī no savas puses vēlos norādīt, ka pirmkārt ir jāpateicas eh, kolēģim par ļoti labu un visaptvarošu ziņojumu. Un tas tiešām arī atbilst tam, ko es gribētu norādīt. Tikai vēl dažas lietas. Divas lietas īpaši svarīgas. Tā H punktā jūs rakstāt, ka mums arī vajadzētu atskatīties uz nacionālo tiesu lomu. Nu, ja pagaidīšu, kamēr visi uzlikuši austiņas. Nē, tad mēs runājam par kā, tā kā Kārlis. Tad mēs runājam par kā punktu. Labi, turpināsim. Tātad šajā punktā mēs runājam par tām petīcijām, kas tiek izskatīts nacionālās tiesās, un līdz ar to mēs tam vispār nesķeramies klāt. Tam es piekrītu. Bet tomēr vēlāk, ja mēs paskatīsimies, ka mēs varam pieskarties visiem jautājumiem, kas tomēr ir uh, viss aktuālais jautājums Eiropā. Eiropas ombudam savukārt ir daudz ierobežotākas kompetences. Un tieši tāpēc daudzos jautājumus uh, kurus mēs skatāmies, tie ir cilvēktiesību lietas, un līdz ar to tās mums nevajadzētu skatīt. Un vienkārši tas varētu būt pārāk dārgi, šīs cilvēktiesiskās lietas um, izskatīt, jo. Jo īstenībā bieži vien cilvēkiem trūks līdzekļu, lai viņi varētu vērsties arī augstākās instancēs pret tiesu lēmumiem, apst, apstrīdēt tos. Un uh, var gadīties tāda situācija, ka ir pārāk daudz dažādu sūdzību un sarežģījumu. Tad viņi vienkārši nespēja to darīt. Tādēļ mēs esam tā iestāde, ko tomēr cilvēki tiek uzklausīti, un tas mums ir jāturpina darīt. Un lūk, te ir vienmēr tāds saraksts, kur tiek pie uzskaitīts visas petīcijas, jeb lūguma raksti. Uh, Manuprāt, tas ir jāturpina šā tradīcija. Tas visam ļauj precīzi redzēt, ko tam mēs darām. Tas nav nekas tāds abstrakts, jo mēs runājam par principiem, pamatprincipiem, un es domāju, ka arī cilvēkam ir jādod tāds konkrēts materiāls, ko viņi var iztēloties, izmantot tālāk, lai saprastu, par ko tam mēs runājam. Tad es aicinātu neatteikties uz visiem šiem sarakstiem, kurus līdz šim esam iztenojuši. Lai visiem ir skaidrs Par ko te varētu būt runa? Jo, ja mēs runājam tikai par neitrāliem principiem, tomēr jāpaskatās, lai pirmkārt tas būtu iedzīvotājiem draudzīgi principi. Nu, lūk, tik daudz. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Es arī gribēju teikt, ka šis bija ārkārtīgi labs ziņojums par ļoti grūtu periodu, kad mēs pārgājām no viena sasaukuma uz nākošo sasaukumu. Un es sapratu, ka uh, šīs te komitejas locekļu, uh, liels, liels locekļu skaits arī mainījās, bet darbs turpinājās. Tajā pašā laikā mums bija arī jauns komisijas sastāvs, Un mēs, kā jau zinām, eh, komisijas loma arī mūsu darbā ir ļoti nozīmīga. Tāpēc paldies par ziņojumu un par to, ka nodrošinājāt nepārtrauktu darbu. Es vēl gribēju papildus uzsvērt dažus punktus, kurus jau jūs pieminējāt. Viens no tiem ir lūgums uh, Eiropas Savienības institūcijām strādāt vēl caurskatāmāk un vairāk orientēties uz pilsoņu vajadzībām, un šī ir viena no problēmām, mums vairāk vajadzētu likt uzsvaru tieši uz pilsoņiem. Arī jālūdz jaunajiem komisāriem strādāt pēc iespējas efektīvāk. Uh, pārunu uzstāšana par jauno starp institucionālo līgumu arī ir ārkārtīgi svarīga, tīpaši saistībā ar pilsoņu tiesībām. Jūs jau pieminējāt eh, pamattiesību hartu un citus dokumentus. Ārkārtīgi svarīgi ir arī pārstrādāt jaunu dokumentu dalību valstīm par mūsu darbības procedūrām un iekšējiem noteikumiem. Man likās arī ārkārtīgi interesanti tas, ka no dažām valstīm mēs saņemam vairāk lūgumu rakstus kā no citām, piemēram, Vācijas, Itālijas, Rumānijas. Man liekas, ka tā varētu būt laba zīme, bet arī slikta zīme. Man ir jautājums, es nezinu, vai jūs uh, zinat atbildu šo jautājumu vai nē. Uh, vai tas, ka mēs nesaņēmām lūgumrakstus no citām valstīm, vai tas nozīmē, ka tur ir mazāk problēmu, vai varbūt tāpēc, ka cilvēki tur nav tik informēti par pilsoņu tiesībām. Tāpēc mums varbūt būtu jāpievērš vairāk šīm valstīm. Varbūt mēs kādu pētījumu varētu šajā sakarā veikt, lai noskaidrotu, kādi tam ir iemesli. Es jums pilnībā piekrītu, ka komisijas eh, reakcijas pātrināšana būtu ļoti nozīmīga, jo ja komisija nereaģē ātri, tad pilsoņi var būt sarūktināti. Piemēram, šeit es runāju par pārkāpumu procedūrām, kas ir ārkārtīgi lēnas, un, un tā nav īsti tā labākā reakcija uz pilsoņu prasījumiem. Ārkārtīgi svarīgi arī ir izveidot uh, sūdzību vai lūgumrakstu iesniegšanas mehānismu, un uh, šeit īpaši svarīgi būtu uh, izveidot uz lietotāju orientētu mājaslapu, lai mēs saņemtu pēc iespējas vairāk atbilstošu lūgumrakstu. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad Volises kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par visaptvarošo ziņojumu. Es gribēju pievērsties divām lietām. Daudz jau tika runāts par to, ka mums jābūt orientētiem uz pilsoņiem. Atkārtojas gada no gada, un mēs vienmēr, mēs vienmēr esam runājuši par to, ka mums būtu jābūt vienveidīgākai piekļuvei lūgumrakstu iesniegšanai. Tātad mums vajadzētu runāt par vienas pieturas aģentūru tā vietā, lai cilvēki varētu vērsties pie mums vai pie ombuda vai Eiropas komisijā. Un runājot par to, ka mums būtu jāpārkārto pilsoņu uh, sakaru vienība. Man liekas, ka mums būtu ārkārtīgi svarīgi izveidot tādu pa pareizu saikni starp pilsoņiem un mums, lai veicinātu to, ka pilsoņiem ir lielāka piekļuve. Uzklausot jūsu prezentāciju, tas bija mans otrais punkts, man uh, nāk prātā laiks pēc Lisabonas līguma. Mums tas būtu vairāk jāizmanto runājot par jauno pamatlīgumu starp dažādām Eiropas institūcijām. Pašlaik tas ir diskusijas stadijā starp mums un komisiju. Padomu vēl nepiedalās, bet šeit mums būtu jāiesaista dalību valstis kā starpnieki, kas ļautu mums risināt daudzas problēmas. Un, protams, atkarībā no tā, kā mēs šo problēmu risināsim, mēs varētu izveidot daudz ciešākas saiknes parlamentārā līmenī, un Lisabonas līgumā tā tas ir rakstīts, jo nacionālajos parlamentos un arī reģionālajos parlamentos ir daudzas lūgumrakstu komitejas, uh, Un mums ar šīm komitejām ir vienoti mērķi, un tādējādi mēs varētu arī risināt to problēmu ar tā saucamajām eh, ne petīcijām vai ne lūgumrakstiem. Man liekas, ka jūsu ziņojumā varbūt varētu vairāk ierakstīt eh, to, ka mēs pie šīs lietas eh, strādāsim nākotnē. Uh, Protams, ka mums jau ir bijušas tādas eh, saiknes arī iepriekš, bet pēc Lisabonas līguma parakstīšanas to mēs varētu darīt vēl intensīvāk, un tas varbūt varētu kalpot kā daļa eh, no atbildes eh, uz jautājumu, kāpēc daž, no dažām valstīm ir mazāk lūkumrakstu. Es nezinu, vai tā būtu pilnvērtīga atbilde, bet nu, var, tas noteikti ir pelnījis mūsu ciešāku uzmanību. Priekšsēdētāja saka, mums būtu e, jāatrod atbildes jautājumu, kāpēc mums ir tik maz lūgumu rakstu no, Lug no Luksemburgas, vai tāpēc, ka viņi par to nezin, vai kā. Nākošais runātājs saka, paldies priekšstādātāji, paldies referentam par ārkārtīgi detalizēto un pilnīgo ziņojumu. Es gribēju pieskarties pie dažiem no kritiskākajiem aspektiem. Pirmkārt, eh, runājot par atbildes sagatavošanas laiku, eh, šis te periods palielina kopējo lūgumraksta iesniedzēja problēmas risinājumu. Eiropas Savienībai ir kompetence vides un ekosistēmu aizsardzības jomā, un visi zin, ka prakts, praksē, ka lai gan Eiropas Savienībai ir šāda kompetence, piemēram, vides, ūdens jomā un tā tālāk, pēdējo piecu gadu laikā izskatās, ka pārkāpuma procedūras tiek uzsāktas ar lielu novēlošanos. Piemēram, ja norisinās kādi darbi dalību valstīs, un ja tie neatbilst Eiropas Savienības prasībām, tad tiek iesniegts lūgumraksts, tas tiek izvērtēts, un paiet noteikts laiks kopš brīža, kad komisija pieņem lēmumu, un brīdi, kad dalību valstīm ir jāizpilda noteiktas prasības. Tātad komisija nosūta vēstuli, bet līdz brīdim, kad šī vēstule tiek saņemta, šie darbi ir pabeigti un uh, vairs neko tur nevar labot. Mums būtu jāstrādā pie šīs lietas, tas ir arī rakstīts ziņojumā, un ziņojumā būtu jānorāda, ka mums ir jāsamazina šis laika periods ka, ja notiek kādi darbi, kas var radīt neatgrieziniskas sekas, uh, apdraudot vidi, tad mums būtu pareizi jāizmanto savu kompetenci, bet ja lēmumu izpilde tiek prasīta brīdī, kad darbi jau ir pabeigti, tad mēs šo lēmumu vienkārši nevaram izpildīt vai panākt tā izpildi. Uh, Un mēs vairākas reizes to jau esam pēdējo piecu gadu laikā redzējuši, jo bieži vēstules tiek saņemtas par vēlu, tiesu spriedumi tiek pieņemti par vēlu, un, un sekas vairs nevar novērst. Edegais kungs, es noteikti ierakstītu šo te ziņojumā, uh, Tātad mums ir nepieciešama koordinētāka darbība, noteiktāka darbība, tas pātrinātu visu šo te procesu. Un nobeigumā es gribēju pateikties Edugais kungam vēlreiz, tas ir ļoti labs ziņojums, jo tajā ir informācija par visu, kas ir noticis, eh, norāda uz to, ko mēs varētu uzlabot. Tiek aprakstīts arī elektroniskais portāls, kas mums ir vajadzīgs, jo aizvien vairāk un vairāk pilsoņi izmanto internetu. Un šis te portāls varētu uzlabot mūsu darbu, eh, iesaistot vairāk pilsoņu. Paldies, tagad Miņon kungdzei vārds, lūdzu. Paldies. Eh, priekšsēdētājs gribēja pateikties Idugais kungam. Un es vēl gribēju piebilst eh, kaut ko tam, ko teica Majers kungs. Es gribēju teikt, ka mums būtu daudz detalizētāk jāpēta, kāpēc noteikti lūgumraksti netika pieņemti un kāpēc citi lūgumraksti tika slēgti bez kādām sekām. Un mums jāsastāda attiecīgi saraksti, jo ir skaidrs, ka 46% no lūgumrakstiem netika pieņemti, tāpēc tos nevar uzskatīt par lūgumrakstiem šī vārda izpratnē. Mums būtu jānoskaidro, kuri no šiem rakstiem nav īsti lūgumraksti, mums ir jāskatās par kādām jomām, no kādām valstīm šie lūgumraksti ir nākuši, mums ir jānoskaidro, kāpēc šie lūgumraksti netika pieņemti. Tātad kādas valstis, kādas problēmas un arī, protams, skaitļi. Tātad šeit es runāju par lūgumrakstiem, kuri tika slēgti vai uz kuriem komisija nekādēji, nekāda nereaģēja. Protams, šeit ir dati par pieņemtajiem lūgumrakstiem, bet nav konkrētu datu par valstīm. Protams, no Vācijas visvairāk lūgumrakstu ir saņemts, bet tas nenozīmē, ka visi lūgumraksti ir kaut kā atrisināti. Tātad mums būtu arī jāsk jāskatās uz tiem lūgumrakstiem, kas tika iesniegt, bet e, pēc kuriem nesakāja nekāda reakcija. Paldies! Priekšstādātājs saka, ka tas tad būtu tāds kā pētījums, kuru mēs arī nākotnē varētu izmantot. Es nezinu, vai šeit, šī komitejā mums būtu tādām detaļām jāpieskaras, bet mēs par to varētu runāt. Paldies, priekšsādātāji. Pateicos kolēģiem par uh, sagatavoto labo ziņojumu, kas arī labi atspoguļo mūsu paveikto. Un pievienojos tomēr īpaši arī iepriekšējā uh, runātāja, ka mēs vēl lietas varētu uzlabot, lai būtu skaidrāks, ko mēs esam izdarījuši, un līdz ar to varētu iekļaut varbūt divus, trīs piemērus. Kāds notiek? kā jau, piemēram, tiek iesniegts lūgumraksts, ko mēs darām, kā mēs varam jums palīdzēt. Tas tiešām dod tādu taustāmu piemēru, ietvaru mūsu darbam. Tāds lūgums no manas puses. Un otrkārt, pievienojas arī kolēģiem Mējeri, kas arī ķeras klāt pie šīm kritiskajām lietām kur mēs norādām, ka nereti tiek process ievilks pārāk ilgi. Un mēs norādām, ka šis ir precīzi jāuzskaita un jānosauc, um, ka problēmas ir šajā nepedīciju jomā. Ja mēs runājam par 40% un varētu kāpināt un nošķirt šīs lietas par 40% efektīvāk, tad sanāk, ka mēs varētu uzreiz 60% pievērsties aktīvāk. Un arī komiteja uzreiz aktīvi varētu šīs lietas izskatīt. Un lai arī man, protams, patīk internets, un es redzu, cik tas ir noderīgs un izmantojams. Un, ja mēs sagaidām, kad iedzīvotāji arī izskatīs, e, iesniegs petīcijas izmantot internetu, tomēr tas mums nepalīdzēs daudz neko, jo internetā var būt tā, ka mēs saņemsim vēl vairāk šo nepetīciju daļu, kas nav īsti uzskatāms par petīcijām šī lūguma raksta, un līdz ar to mums tas darbs nebūs nekādā veidā raidāks. Tāpēc mums ir jāizmanto iespēju atrast tādu veidu, kā jau nošķirt šīs neatbalstošos lūgumrakstus uzreiz. Es paskatos arī, ko saka kolēģi Maijeri. Nerēt jau no paša sākuma mums ir jāpievērš īpaši klasifikācija, tāds steidzamības kārtā izskatāmā lūgumraksti, un nereti rodas iespējas, ka mums ir tik daudz bieži vien tur formalitāšu jāizpilda, ka nespējam nemaz iedzināties pašā problēmas būtībā. Un arī ziņojums to norāda kā trūkumu, un tāpēc, manuprāt, dalībvalstis komisija īstenībā es visu laiku tikai gribu slavēt, jo viņi ir bijusi ļoti sadarbības paraugs. Un viņi vienmēr piedalās. Komisija vienmēr ļoti E, apzinīgi arī atbild visiem jautājumiem, jo viņi zina, ka kavēties labāk nevajag, tad var būt problēmas ar mums. Un e, tagad, protams, ir e, nākamais, ko mēs varam skatīt, kā šos procesus tiešām varam uzlabot. Tātad kopā savēlkot. Aicinātu arī jau iekļaut ziņomā dažus labus piemērus un domāt par to, ka mēs varam nošķirt šos neatbilstošās lūguma rakstus. Un treškārt, kā mēs varam panākt, lai arī dalībvalstis atbild ātrāk un apjomīgāk izsmeļošāk. Tātad sniedz izsmeļošas atbildes jau dalībvalstīs. Un tad mūsu darbs būtu daudz uh, raitāks. Paldies! Mēs arī gribētu jums pateikties, saka priekšsēdētāji. Kašmen kungs no komisijas, varbūt jūs vēlaties atbildēt uz dažiem uzdotajiem jautājumiem? Paldies, saka Kašmen kungs. Es vēlreiz gribētu atkārtot, ka atbalstu šo ziņojumu, jo tajā ir sniegta nozīmīga informācija par tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskarās lūgumrakstu komisija, bet, protams, arī Eiropas komisija. Ziņojumā arī ir norādīts, ka komisija ir šīs te komitejas sadarbības partneris. Uh, ir arī teikts, ka mēs mēģinam risināt tās problēmas, kuras jūs esat lūguši mums pievērst uzmanību. Mēs arī mēģinam strādāt ar tiem pašiem jautājumiem, kuri nonāk komitejas uzmanības lokā, Diemž, diemžēl dažreiz ir problēmas izskaidrot pilsoņiem tās robežas, kādas ir mūsu kompetencija, kādi jautājumi ir mūsu kompetencē un kādi ir nacionālo valstu kompetencē. Tas ir izaicinājums, kas mums pastāvīgi ir Vairāki runātāji arī runāja par vides jautājumiem. Piemēram, Maierkungs teica, ka ir nepieciešams palielināt eh, komisijas reakcijas ātrumu. Arī mums liekas, ka tā ir problēma. runājot par dažāda veida iespējām komisijai, piemēram, mēs varētu varbūt runāt par kaut kādiem pagaidu pasākumiem, kurus apstiprina tiesa ārkārtas gadījumos. Pēdējā sasaukuma laikā mēs e, saņēmām vairākus šādus pagaidu orderus no tiesas e, vairākās lietās. Vispazīstamākais gadījums varbūt ir Rasputī uh, e, ieleja. Uh, kas arī bija lūgumraksta tēma. Tātad mēs saskaramies ar noteiktām grūtībām un izaicinājumiem tieši tad, kad mēs mēģinam panākt kādu pagaidu pasākumu ieviešanu, tāpēc mums ir jāmēģina rast citi veidi, kā nodrošināt to, ka mm, pilsoņu prasības tiek uh, izpildītas. Un tieši tāpēc mēs atbalstam uh, to, ka ziņojumā ir runāts par sadarbību ar Nacionālo valstu tiesnešiem, lai palielinātu viņu izpratni par Eiropas vides likumdošanas aktiem. Mēs arī uh, mēģinām pētīt to, kā šeit varētu darboties nacionālo valstu tiesību sargojošās un tiesību uzraugošās iestādes, jo mēs šeit varētu darboties ne tikai Eiropas līmenī, bet arī nacionālajā līmenī. Tātad tas ir viens no veidiem, kā mēs varētu strādāt pie vienotiem mērķiem un pātrināt reakcijas laiku. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies! Es no savas puses tomēr gribu norādīt. Skatoties uz godātais kolēģi jūs sagatavotu ziņojumu formu un saturu, man šķiet, ka izceļas dažas lietas, ka viens no veidiem, kā mēs, protams, varam kāpināt šo iedzīvotāju apziņu par iespēju vērsties lūgumu komitejā, mēs tomēr redzam, ka ir zināmas kompetences, ko mēs nevaram uzņemties, jo tas ar vienu ir un paliek komitejas, komisijas uzdevums un arī uh, nereti dalībvalstu risināmie jautājumi. Bet jā, lūdzu sakat jums kalavātiem laiks. Jā, paldies priekšsēdētājs kundziem. Pirmkārt, paldies visiem, kas piedalījās diskusijās, un paldies visiem arī par izstrādātiem uh, uh, komentāriem, jūs, ko teicāt kolēģi, un arī komisijas komentāriem. Mēs runājam par iespējām uzlabot un uh, procedūras. Un tas tiešām ir pareizi, ko daudz kolēģi jau norādīja. Līdz ar to, ka mēs šos centienus, ko turpinām, varam arī aktivizēt vēl vairāk. Un uh, jāatzīst, ka, protams, tā ir, ka bieži vien mēs saskaramies ar resursu trūkumu. Lūgumrastu komitija it kā es piesdarīju pilnīgi visu, bet nu, viņam nav visi iespējamie resursi. Un tāpēc mēs sagaidām, ka Eiropas komisija mums varētu palīdzēt vēl vairāk. Bet uh, mēs uzskatām, ka elektroniskais portāls būtu labs iegums gan komisijai, gan arī mums. Un tieši tāpēc, manuprāt, visus tos komentārus mēs arī varētu tālāk nodot uzreiz komisijai. Tas, mūsuprāt, būtu veiksmīgs stāsts, veiksmīgs uh, risinājums, kas palīdz arī mums uzlabot šo darbu. Aukenskundze runāja par tiem jautājumiem, kas būtu arī precīzi jāatspoguļo, arī citējot vairākus gadījumus, konkrētās lietas. No otras puses, jūs norādāt, ka tur ir jāpietur, zinām, nu, tā kā abstrakcija. Nu, es katrā ziņā arī neesmu ievietojis nevienu konkrētu gadījumu, jo mēs negribējām, lai tagad mēs tagad katru jautājumu izskatītu atsevišķi. Pārāk detalizēti. Jo mērķis ir, kā jūs to saprotat. Nu, es saprotu, ka tas tiešām, es gribu to mainīt, pielāgot tam, kā jūs to redzat, kā būtu vajadzīgs lai katrā ziņā ļautu lūgumrakstu iesniedzējiem saprast, kāda ir šī procedūra, kādas ir vadlīnijas, kā viņi var iesniegt savas petīcijas, jeb lūgumrakstus. Tā kā es esmu atvērts jau kāda veida grozījumiem, kurus jūs iesniegsiet, lai šo jautājumu risinātu, un esmu gatavs to tiešām pamatīgi mainīt. Ja mēs tad runāsim par konkrētiem gadījumiem, atsaucēm uz lietām, un arī iekļaut šo ziņojumā, kas varētu būt noderīga informācija lūgumrakstu iesniedzējiem. Lūk, Poms kungs arī runāja par vajadzīgām pārmaiņām, jeb izmaiņām. Un jāatzīst, ka mēs esam tiešām vienmēr novērtējuši komisijas lomu, norādījuši, ka komisija ir būtiska loma un izstrādāt arī komentārus. Un lūk, šīs vadlīnijas mēs arī pie šīs uzstādījuma mēs arī pieturamies. Kons kundze <clears throat> norādīja arī to, kā mums jāpalīdz savstarpēji. Nu, piemēram, situācijas dzīvē, skolā. Mums jārisina kāds uzdevums. Un mēs apzināmies, ka arī līdzīgi mums ir uzdevums palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem, kas nespēja risināt savus jautājumus reģionālajā, nacionālā parlamentā. Savukārt šeit viņiem ir iespējams pievērst nopietnu uzmanību savam jautājumam, šos jautājumus pārdiskutēt ar Eiropas parlamenta deputātiem, un tas lūk sarotīties politiķiem, komisijai un mums komitejā. Un mēs savukārt palīdzam iedzīvotājiem nonāk šeit Eiropas parlamentā. Un viņiem ir jāsniedz šī palīdzība. Arī tieši konkrēta palīdzība, kā viņi var tad savu problēmu izklāstīt labāk un pievērst uzmanību. Mēs redzam, ka ir vairākas valstis, kurās ir ļoti maz um, lūgumrakstu sagatavot. Lab, vairāk lūgumrakstu saņemam no Spānijas, apvienotās karalistes, Itālijas, Vācijas. Bet varbūt tāpēc, ka mēs redzam, ka ir diezgan liels atšķirības starp dalībvalstu skaitu populācijas - no 1 miljonu līdz 700 miljoniem. Un tie ir diezgan atšķirīgi tie koeficienti, korelācijas. Iespējams, ka mēs to varam skatīt arī kā korelāciju tieši kā uh, atbilstoši proporcionāli iedzīvotāju skaitam. Valis kundze vairs šeit nav, bet viņa arī komentēja, un es gribu atsaukties. Viņa runā par saikni starp reģionālajiem parlamentiem un nacionālajiem parlamentiem, kuriem arī savu lūgumrakstu komiteju. Mēs šo nesam jautājumu izpētījuši. Varbūt atsevišķi, kas no mums esam bijuši Vācijā, šķiet arī Skotijā, jūs droši vien, Deivid, atcerēties to vizīti. Domāju, ka nākotnē mēs varētu arī arī paskatīties, kas ir tālāk, kāda varētu būt šī karta Eiropā, kāds varētu būt mūsu attiecības ar atsevišķajiem parlamentiem. Varu, ka mēs varam organizēt viedokļu apmaiņas. Varu, ka mēs varam doties apmaiņas, eh, pieredzes apmaiņas vizītē. jo problēmas jau ir daudzās valstīs, un daudzās valstīs ir iedibinās līdzīgas komitejas, kas šāds jautājums risina. Nu, es arī negribētu, protams, uzkraut papildus pienākumu sekretariātam, bet, manuprāt, šāds ziņojums ir noderīgs, jo tas lietas precizē. Un mēs varam pie šādiem dokumentiem strādāt nopietni arī tālāk, ja prezidentūra uzskata, ka tātad mūsu, ko piedodiet, birojas šīs lietas tālāk varētu virzīt. Un es arī piekrītu kolēģiem, kas ko kritizēja šos laiku grafikus, kas mums ir, jeb termiņus. Varbūt, ka mēs varētu arī izstrādāt vairākus grozījumus tieši par šiem grafikiem, jeb termiņiem. Mēs varētu to papildināt. Un šīs sūdzības arī tad uh, reaģēt uz tām. Um, skatīt, ko var darīt komisija un ko arī mēs varam paši darīt. Tālāk Kolēģi runāja arī par šiem padziļinātajiem ziņojumiem. Mums ir arī jāspēj dot tādu praktisku informāciju lūgumrakstu iesniedzējiem, kā ir jāsagatavo lūgumraksts un kas ir jādara. Pieši vien, protams, ka juristi ir eh, speciālisti Eiropas tiesībās, bet nereti jau lūgumrakstiem ir vēl plašāks raksturs. Tādēļ paldies arī um, Delikundzei par sagatavoto ziņojumu, kas norāda, ka ir vairākas dalībvalstis, kas cieši seko mūsu darbībai komitejā. Un mums savukārt ir jāapzinās, kāds precīzi ir mūsu uzdevums un kāda ir komisijas loma mūsu lūgumrakstu komitejām. Tā kā tur ir daudz grozījumu, kurus mēs varētu vēlāk arī jūs, Dāvid, komentēt. Paldies jums! Paldies par iepazīstinājāt ar šo ziņojumu, un es apsveicu jūs ar sagatavotu ziņojumu. Varbūt, ka jūs uzreiz varētu arī e, sēsties manā vietā toreiz mēs ar, ar Bustināru kungu, bet nu, es no savas puses tātad gribu pat atgādināt, 6. maijas 12.00 ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Balsošana notiks 1. jūnijā 10.00. Savukārt jūlijā jau balsosim par šo jautājumu plenārsesijā. Man šobrīd, diemžēl, jādodas, un tādēļ aicināšu Viturgai kungu pārņemt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 negribu uzņemties prezidentu, un tā kā es esmu pirmais viceprezidents, es varu lūgt otrajam viceprezidentam to uzņemties. Nu labi, tad vai es varu sākt? Ah, ya, ya, ya. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que el señor Iturri. No, nekas. Būtu ļoti labi, ja arī Iturgaikungs to varētu darīt, bet nu labi, turpināsim došu vārdu tālāk Bustināru kungam. Un tagad mūsu izskatāms jautājums ir par biodaudzveidību. Un lūdzu, jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es sākšu ar īsiem secinājumiem. Esmu arī izdalījis šos rakstveidā. Eiropas Savienības pirmais rīcības plāns izgāzās attiecībā uz biodaudzveidību. Līdz ar to tagad mēs nonākam situācijā, kur ir jāsāk viss no Eiropas parlamenta, gan Eiropas komisijas, jo uzņēmums jau neko nav pazudis. Un te galvenokārt trīs lietas gribu izcelt. Pirmkārt, mums ir jānodrošina caurskatāma sadarbība. Šodien skaidri redzams, kā bez starptautiskas sadarbības mēs nespēsim risināt nopietno problēmu un nodrošināt biodaudzveidības saglabāšanu. Pārunāt šīs lietas mēs šobrīd arī risinām nopietnas jautājumus, kas skar divus lielus infrastruktūras projekts - Nord Stream un South Stream - Melnajā jūrā un Baltijas jūrā. Un Visi šajā projekti šobrīd ir guvuši dalībvalstu atbalstu vai arī partnervalstu atbalstu. Un daži no tām partnervalstīm nemaz negribas pievienoties Eiropas Savienībai. Un mēs saprotam, skaidri saprotam, ka šādiem infrastruktūras apjomīgiem projektiem būs milzīga ietekme uz biodaudzveidību. Un tieši tāpēc, manuprāt, noteikumi un standarti attiecībā uz vidas daudzveidību un vides uh, saglabāšanu ir obligāti saistošiem jābūt. Arī, ja mēs parakstām bilaterāls, ja divpusēju vienošanos, tad mūsu partnervalstīm un Eiropas Savienību. Tālāk mums vajag arī noteikti precīzus ierobežojumus, laika nogriešanas, kad ir jāsniedz atbildes reakcija no Eiropas Savienības puses. Gadījumos, kā tiek konstatēts, ka ir kaitīgi ietekmē uz bio daudzveidību. Un tādēļ jānosaka konkrēti laika termiņi, jo mēs redzam, ka dalībvalsts vienmēr šos jautājumus iekavē. Vienmēr. Tāpat mēs sagaidām, ka Eiropas komisija aktīvāk rīkoties, jo jebkāda veida vilcināšanās nozīmē neatgriezniskas sekas. Un treškārt, mums ir jānodrošina daudz tādi asāki kriteriji, kas pet, precizētu un noteiktu arī attiecīgo uzņēmumu, kas veic šos pētījumus ietekmi uz vidi, mm, atbilstību. Nu, kāpēc, manuprāt, tas ir svarīgi? Bieži vien mēs tieši esam saskārušies un jārisina jautājumi ar privātu uzņēmumiem. Protams, ka neviens uzņēmums taču negrib sev pats mm, kaut kādu kaitēt un veikt tādu vidas ietekmes novērtējumu, kas varētu kaitēt viņu biznesam. Lūdzu, ja to noteikti neiespējamā pretruna starp tiem uzņēmumiem, kas veids ietekmes novērtējumu un lielajiem infrastruktūras uzņēmumiem. Tie īpaši ir enerģētikas uzņēmumi. Mums savukārt vajag panākt, ka ļoti strikti noteiktas akreditācijas procedūras attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kas drīkst veikt vidas novērtējumu ietekmi uz vidi. Savukārt, visbeidzot, ja mēs iegūstam arī nevalstisku organizāciju atzinību, lūk, manuprāt, tieši NVO veids neizsmeļam, ļoti neatsveram svarīgu darbu. un nu, ņemot vērā viņu iespējamo ieguldījumu, es ceru, ka mēs sagaidīsim arī būtiskus grozījumus. Esmu pārliecināts, ka sadarboties ar vidas komiteju, jo vidas eh, komiteja sagatavos pašu pamatziņojumu, mēs atradīsim daudz labāku risinājumu arī biodaudzveidības saglabāšanai Eiropas kontinentā. Paldies! Paldies! Kremerkungs komisija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šo jautājumu jau esam reiz skatījuši komitejā. Savukārt mēs komisiju toreiz norādījām, kā daļai piekrītam ziņojuma uzstādījumam. Arī mums ir grūti pieņemt tādu faktu, ka Eiropa, Eiropas Savienība pat nespēja sasniegt uzstādīto mērķi par biodaudzveidības saglabāšanu. Mēs piekrītam, ka ir akūta vajadzība turpināt uh, šo mērķu iznošanā arī izmantot habitāta direktīvu, kas jāpieņem 2000. gadā, kas mūsu prāti bijusi tiešām veiksmīga. Vēlos uzsvērt, ka mēs atzīstam un ir jāatzīst šīs direktīvas lielie nopelni. pat spīd visiem tiem trūkumiem, kurus referents nu pat norādīja. Mēs tomēr nevaram piekrist vairākiem apgalvojumiem, tostarp, ka šīs normas tā ir mīkstināts, un komisija tagad ir tā kā iemigusi. Komisija dara pilnīgi visu, lai nodrošinātu, ka direktīva tiktu īstenota. Jūs to arī redzat. Ja jūs paskatāties precīzi pārkāpuma procedūras, kas ir ierosinātas, tieši kas izriet no direktīvas. Mēs pat runājam vairāk nekā 4000 pārkāpumu procedūrām, kas ir uzsākts. Un 84 šobrīd tieši ir aktuāli un atvērti gadījumi. Un vairāk no šiem pārkāpumu procedūrām arī devuši vēlamo rezultātu. Bet tagad ir uzstādīts arī jauns mērķis, kas ir 2020. gads, un Padome iepriekšējā sanāksmē, tātad martā, norādīja savos secinājumos, ka šī situācija ir jāpārskata un jādara viss iespējamais, lai šos mērķus sasniegtu. Mēs no savas puses turpinām arī savus centienus. Un īpaši Natūrā 2000 ir arī tagad ir sasniegusi jaunu fāzi, pēc sākotnējās fāzes, kur mēs izveidojam šos tīklojumus, jau netvorku. Tagad tas jau ir darbojas, un pārvaldības un konservācijas plāni jau ir spēkā. Tā ka ļoti svarīgi, ka mēs turpinām uzlabot komunikāciju un arī veicinām šīs sistēmas izpratni. Zināmā mērā jāatzīst, ka dalību valstīs ir atšķirības un atsevišķās ir diezgan liela trūkumi šīs sistēmas izpratnē un mēs gribētu, lai dalībvalstis šim jautājumam pieķers nopietnāk. Mums tāpat ir jāturpina savs dialogs ar vairākiem ekonomikas sektoriem. Mēs šobrīd aktīvi piesaistamies, iesaistamies skaidrošanas darbā, lai norādītu, ka augstākais mērķis ir ilgspējīga attīstība, nevis uh, atsevišķi ekonomikas izrāvieni. Šobrīd mēs visu laiku sajūtam spiedienu, kas liek pārskatīt šo direktīvu un to mīkstināt. Tādēļ mēs reiķināmies, mums vajag parlamentu atbalstu, lai mēs varētu pierādīt, ka šīs direktīvas ir spēkā, jo tās nodrošina ilgspējīgu attīstību un ka tās nedrīkst atcelt. Mums ir jāpierāda ekonomikai, kām viņiem ir šie jautājumi jārisina kopā ar mums, lai mēs varam novērst iespējamo konfliktu un varam turpināt biodaudzveidības mērķu sasniegšanu arī ilgspējīga ekonomikas attīstības modelī. Jūs pareizi norādījāt, ka ir jāpanāk arī pārobežu sadarbība. Un lūk, tas atkal ir dalībvalstu uzdevums. Viņiem ir savstarpēji jāsadarbojas ar savām kaimiņu valstīm, lai nodrošinātu to, kā tiek e, ievērota pēctecība biodaudzveidības risināšanā. Biodaudzveidību nevar atrisināt uz e, izolācijas principu. Valstis jau nav izolētas salas Tās ir daļas no kopējā tīkla, un tāpēc arī šis nacionālais noregulējums ir jāizskata kopā no starptautiskā, jeb šajā gadījumā direktīvas uzstādījuma pārsugu saglabāšanu. Šobrīd mēs arī ciešāk ar vien sadarbojamies ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi ir ievēroti. Un visbeidzot, esam izveidojuši arī ekspertu grupu, kas iekļauj arī dalībvalstu pārstāvis un nevalstiskās organizācijas, kas tieši ir aicināts izskatīt, kā darbojas Natūra 2000 un kāda ir atbilstība normām. Pagājušo gadu komisija sagatavoja paziņojumu par vidus ietekmi. Tomēr to arī varam uzlabot ar vienu pašu direktīvu jūs arī atsaucāties uz komisijas reakciju. Komisija katrā ziņā mēģina sniegt iespējami saulaicīgu reakciju uz visā veidu sūdzībām, ko esam saņēmuši diezgan lielos, skait, lielā skaitā. Mēs nevaram vienkārši ierosināt pārkāpumu procedūru, jo nav bijis pārkāpumu. Vienlaikus mums ir arī cits procedūras kā pilotschēmas dalību valstīs, kas arī um, palīdz mums risināt šīs sūdzības. Un šī sistēma ir pierādījusies, kā diezgan izdevusies. Nu, tik daudz no manas puses. Es jau droši vien esmu izsmēlis savus runas laiku par daudz. Paldies! Grazie, eh, apriamo il dibattito, do la parola alla collega. Paldies. Nu, Atsāksim debatas. Jā, paldies. Saka deputāte, šoreiz izteikšos angliski. Un iespējams, ka tā vienkāršāk būs mums vienam otru saprast. Gribēju tikai vēlreiz jums pateikties, vēlreiz teikt paldies par jūsu ziņojumu, un, manuprāt, tiešām tur ir uzsvērtas ļoti daudz svarīgas lietas, arī attiecībā uz komisiju. Jāsaka, mēs vēl aizvien saistībā ar daudzām dalību valstīm, tajā skaitā arī manu dalību valsti, mēs ciešam no tā, ka visi uzskata, ka šajā direktīvā ir vienkārši labi padomi, nevis noteikumi, nevis lietas, kas ir obligāti jādara. Tādēļ šeit es gribētu uh, pieminēt, tātad, ja ir pārkāpšanas procedūra, arī Dānijā tas notiek, ja kaut kas tiek šādā veidā noslēgts, tad neviens nevar uzzināt, kas īsti notiek. Esmu sekojusi līdzi uh, lietām Dānijā, un arī mana meita ir priekšsēdētāja vides komitejā, bet viņi nespēja to izdarīt, viņi nespēja šīm lietām izsakot. Tādēļ es gribētu teikt, ka arī šo jautājumu vajadzētu skatīt. Un gribētu jautāt Bostināru kungam, varbūt mums vajadzētu uzklausīt rekomendācijas arī no citiem. Tiek jautāts tātad, ko mēs varam izdarīt. Es domāju, ka arī jūs saņēmāt šo ēpastu. Un um, jāsaka, ka rekomendācijas visai bieži ir tādas visai skaidri noteiktas, un es gribētu ieteikt, lai būtu arī konkrēti piemēri. Varbūt jūs varat no Dānijas arī kaut ko paņemt un ielikt šeit kā piemēru. Pret to man nebūtu nekāda iebilduma. Manuprāt, mums patiešām vajadzētu šeit likt piemērus un um, atbrīvoties no šīs ļoti relaksētās pieejas attiecībā uz dabas direktīvām. Pat brīžos, kad mēs uzklausām Barozo kungu, nu, vismaz tad, kad viņš bija manā grupā, un viņš runāja par šīs direktīvas pārskatīšanu, mums radās tāds iespējas, ka to vajadzētu uh, padarīt tādu vieglāk pieveicamu. Jāsaka, tas jau nav jautājums par pašu direktīvu, bet tas ir jautājums par cieņu. Un tādēļ es domāju, ka šos apsvērumus vajadzētu ņemt vērā. Vajadzētu uzklausīt arī Elisas Teiloras priekšlikumus. Paldies! Paldies, Maiera kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu piekrist, uh, un man liels prieks, ka Bostonā arī kungs ir um, izveidojis tik labu atzinumu. Varu piekrist viņa viedoklim attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, un arī man ir tāds pats viedoklis, ka bioloģiskajai daudzveidībai nav robežu. Tā es varu teikt tādēļ, ka māte daba šobrīd atrodas uz nāves robežas, tā teikt. Tādēļ tas ir pietiekami svarīgs jautājums, un mums patiešām ir milzīga atbildība. Šeit mēs riskējam ar dzīvi tādā plašākā kontekstā. Un jāsaka, mums jāatceras arī par cilvēku rases dzīvības turpināšanu. Jāpiemina arī Kopenhāgena. Tika minēts, ka a, temperatūra paaugstināsies par 2,5 grādiem, un, protams, arī starptautiskā līmenī a, tas būtu jāņem vērā. Ja a, mēs pieņemam, ka notiks šāds temperatūras paaugstināšanās par diviem ar pus grādiem, tad patiesībā tas apdraud visai daudzas lietas. Un šeit vajadzētu padomāt par to Eiropas Savienībai, arī par siltumnīcas uh, efektu izraizošajām gāzēm, un ņemot vērā visus šos aspektus, manuprāt, šis atzinuma projekts ir, ir uz pareizā ceļa, mums vajadzētu izvirzīt lielākas prasības, lai Eiropas Savienība varētu būt piemērs citiem. Uh, vismaz attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības aizsarga, aizsardzību. Mums jārunā starptautiskā kontekstā, un mums ir nepieciešams ieviest šāda veida ierobežojums, lai varētu aizsargāt bioloģisko daudzveidību. Tādēļ jāsaka, vēlos pilnībā pievienoties Bostināru kunga atzinumam un tajā izpaustiem viedoklim. Tātad šeit mums būtu nepieciešama procedūra, kas ir pārobežu procedūra un kas ļautu Eiropas Savienībai kļūt par piemēru visā pasaulē attiecībā uz ilgtspējību, kā arī bioloģisko daudzveidību. Paldies! Paldies, Aljāra kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Esmu patiešām pateicīgs referentam par šo atzinuma projektu Manuprāt, šeit ir trīs problēmas, kuras vēlējos jo īpaši pieminēt. Protams, gan plānoju iesniegt arī grozījumus par šiem pašiem jautājumiem. Es domāju, ka mūsu mērķis ir visiem skaidrs saprotams, visiem arī atbalstāms un visi tam var pievienoties. Mēs visi uzskatām, ka bioloģiskā daudzveidība ir jāaizsargā un jāuztur. Un patiesībā, ja mēs runājam pilnīgi atklāti, mums vajadzētu atzīt, ka šeit ir kāda problēma. Daudzas no dalību valstīm uzskata šīs direktīvas un regulas par um, šķērsli investīcijām. Lūgumrakstu komitejai vajadzētu vērsties pie dalību valstīm un teikt, ka Ja jūs uzskatāt to par problēmu, tad mēs varam jums piedāvāt risinājumus. Mums nepieciešams gan dialogs, gan arī gala termiņi. Protams, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs varam no problēmām izvairīties. Vēl kas, kas mums ir nepieciešams, ir noteikti kritēriji. Patiesībā arī referents to jau minēja. Ja mēs atklāsim, ka ir patiešām smagi pārkāpumi, tad, mūsuprāt, komisijai to vajadzētu zināt. Nepietiek ar to, ka vienkārši ir šāds dialoga trūkums. bioloģiskā daudzveidība šādā veidā tiktu negatīvi ietekmēta, tādēļ mums nepieciešams pieņemt lēmumu, kā tad īsti rīkoties. Protams, ja ir kāds labāks veids, kā rīkoties, tad tā vajadzētu arī darīt. Man personīgi jo īpaši svarīga ir pārobežu sadarbība. Un es šeit domāju divas lietas. Pirmkārt, jāsaka, tā ir nepietiekami attīstīta, Un otrkārt tajā vajadzētu iesaistīt gan Eiropas Savienību, gan arī valstis ārpus Eiropas, Savien... ārpus Eiropas Savienības. Man bieži vien ir radies tāds iespējas, ka dalību valstis uh, uzsāk lielus investīciju projektus robe, šajās valstīs robežu tuvumā, bet um, Vajadzētu at atcerēties, ka bioloģiskajai daudzveidībai robežas nepastāv. Tādēļ gribētu vēlreiz atsaukties uz visām šīm lietām. Stringi, stingri kritēriji, pārobežu um, sadarbība un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana. Un, ja mēs vēlamies panākt progresu, aizsargājot bioloģisko daudzveidību, vai, ja mēs vismaz vēlamies panākt, lai dalībvalstis saprastu, ka tas nav šķērslis investīcijām, tas jau būtu patiešām tie būtu milzīgi panākumi. Paldies! Redzu, ka neviens cits vairs negrib izteikties, tādēļ došu vārdu Bostināru kungam. Paldies! Sākumā es vēlētos teikt, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ izstrādāju savu atzinumu, ir Itur Gais kungs, Viņš ar ļoti pārliecinošiem argumentiem pierādīja, ka vides dimensija ir viena no tām svarīgākajām Eiropas pilsoņiem. Vairums no mūsu mums iesniegtiem lūgumrakstiem ir saistīti ar jautājumiem, kas ir saistīti ar vides aizsardzības noteikumu un Eiropas standartu pārkāpšanu. Un, nu, es vēlētos um, vēl ko teikt. Pirmkārt, jāsaka, jā, patiešām tā ir taisnība. Šīs direktīvas rezultāti ir pozitīvi vērtējami. Mans mērķis nav neko šeit grozīt. Galvenā lieta, par ko es gribu runāt, ir ieviešana, īstenošana. Tā ir tā svarīgākā lieta un mans atzinums patiesībā argumentē direktīvu veiksmīgu ieviešanu. Vienalga, vai mēs runājam par Natura 2000 vai, nu, jebkuru citu no ar vidi saistītām Eiropas direktīvām. Turklāt par īstenošanu nevar nekad aizmirst. Jūs pieminējāt arī attiecības starp dalību valstīm un trešajām valstīm, valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums jau tagad ir juridiks, juridiska rakstura nolīguma vai nu strateģiskās partnerības nolīguma, kā piemēram Eiropas Savienībai ar Krieviju. Tāds pats nolīgums ir arī Eiropas Savienībai un Ukrainai, Moldovai un citām valstīm. Mums ir arī līdzīgi nolīgumi ar Rietumu Balkānu valstīm. Tas nekādā veidā nav saistīts ar to, vai šīs valsts ir kandidāta valsts vai nākotnē būs kandidāta, kandidāta valstis. Jebkurā gadījumā mums ir juridiskais ietvers, mums ir arī divpusēji instrumenti, mums ir arī daudzpusēji instrumenti. Bet šajos nolīgumos mums nepieciešams ieviest regulējumu saistībā ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību ir jau ļoti vienkārši vainot tās valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet šeit vajadzētu nedaudz tālāk padomāt. Pa, paskatīsimies, piemēram, uz Nord Stream projektu. Krievija uh, ir parakstījusi ESPO konvenciju, bet tā nav šo konvenciju vēl līdz šim brīdim ratificējusi. Jā, patiešām mūsu attiecībās nav nekādā veidā atzīmēts, ka ir nepieciešams ratificēt ESPO konvenciju. Kā jau tika minēts, tad Nord Stream uh, tik, projekts tikko šogad tiek aizsākts, bet rodas jautājums, kas tad ir īsti tie instrumenti, ar kuriem varam aizsargāt bioloģisko daudzveidību. Ja mums šo svarīgāko instrumentu nav, Tādā gadījumā tas ir Eiropas Savienības uzdevums - tādus radīt. Ir arī um, Magrebas Savienība un šīs valstis, ir arī Vidusjūras valstis, ir arī sadarbības starp Eiropas Savienību un Magreba valstīm, tādēļ iespējams, ka mums vajadzētu lēnām īstenot šos mehānismus, ieviest šos mehānismus ar dialogu un kompromisu palīdzību. Varbūt tas ir tas mērķis, kuru mums vajadzētu sasniegt. Mēs nedrīkstam vienkārši pieņemt uh, pašreizējo situāciju, kāda tā ir, un tā turpināt līdz brīdim, kad bioloģiskā daudzveidība tips, taps pilnībā iznīcināta. Gribētu pateikties arī jums, kolēģi, par jūsu atbalstu. Uh, Pilnībā piekrītu uh, jums attiecībā uz to, ko jūs teicāt par VVF. Un jāsaka, ir arī ļoti daudz lūgumrakstu no visām dalību valstīm. Un jāsaka, ka visus pārkāpumus nevar pienācīgi uh, tā tad uzskaitīt. Mēs to nevaram visu iekļaut trijās lapusēs bet mēs labi zinām, ka mūsu komitejā vides dimensija ir viena no tām svarīgākajām un aktuālākajām. Runājot par Jārekunga viedokli, gribētu tam pilnībā pievienoties. Pirmkārt, mēs patiešām runājam par ieviešanas problēmām, un te jārunā gan par Eiropas Savienību kā no komisijas puses un dalību valstu puses. Abām šīm pusēm ir daudz kas darāms, lai varētu uzlabot ieviešanas procesu, un, protams, ir nepieciešams pastāvīgs un nopietns dialogs. Nobeigumā gribētu vēlreiz pateikties visiem par augsti godāto kolēģu iesaistīšanos diskusijās un patiešām novērtē mūsu sadarbību ar Eiropas komisiju, lai mēs varētu sasniegt un nonākt pie tā labākā iespējamā instrumenta, kas ne tikai aizsargātu, uh, bet arī turpinātu sargāt mūsu bioloģisko daudzveidību. Paldies! Paldies, Bostināra kungs! Protams, ka vēl aizvien mums nāksies izstrādāt laika grafiku. Šim jautājumam mums nepieciešams izvirzīt arī termiņu, līdz kuram var iesniegt grozījumu priekšlikums, bet domāju, ka to mēs varam atlikt līdz nākamajai reizei. Vai varam to izdarīt arī ar elektroniskā pasta palīdzību. Un nu, tas, nu, tad mēs varēsim pāriet un tad, nu, uh, mums būs gala diskusija. Bet tagad pārējām pie nākamā punkta, tā ir 20. Tas ir 21. punkts. Lūguma raksts, kura iesūtītājs gan um, šobrīd nav pie mums, nav mūsu vidū, tādēļ došu vārdu komisijai uzreiz. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī petīcija ir saistīta ar sepsa naftas attīrīšanas uzņēmumu Gibraltāra reģionā un gribētu norādīt, ka tika veikti divi auditi. Viena to, vien no tiem veica vi, vi, veto un otru veica izpētes un rūpnieciskās sadarbības asociācija Andalūz, Andalūzijā. Turklāt arī komisija veica ietekmes izvērtējumu sadarbībā ar ENTEK. Visi no šiem ziņojumiem apstiprināja, ka instalāciju um, darbība ir visai tuva labākajiem pieejamiem instrumentiem un tehnoloģijām, kas ir aprakstīti piesārņojuma kontrolas direktīvā, bet tomēr uzlabojums ir iespējams veikts. Tā rezultātā, veicot visus šos pētījumus, tika secināts, ka um, ir jāiesaka preventīvi pasākumi, tas ir arī izdarīts, un šī pētījuma rezultāti tika iekļauti ziņojumā par šo, par šo iestādi, un SEPSA arī izstrādāja aprakstu šīm instalācijām. Gribētu norādīt, ka šie divi pēdējie pasākumi tātad ir iekļaut iekļaut uh, to atļaujas procedūrā šiem pasākumiem kompetentās iestādes sekos, un tas nozīmē, ka um, neparedzam, ka komisija arī tuvākajā laikā papildus vēl iesaistīsies šajā darbā. Gribētu arī norādīt, ka tika uzsākta no komisijas puses pārkāpuma procedūra saistībā ar gaisa kvalitātes tiesību aktu pārkāpumiem. Tātad šīs robežvērtības, kas ir aprakstīts 99 šķērsvīt 30 dokumentā. 2009. gada janvārī tika nosūtīts pazu, paziņojums Spānijai, un šī gada martā tas tika, uz to tika atbildēts. Bet gribētu teikt, ka šeit mēs vairs nerunājam par Gibraltāra reģionu, jo tur visas prasības 2008. gadā tika izpildītas, turklāt no, nu, arī provizoriskie dati norāda, ka arī 2009. gadā būs atbilstība saistībā ar gaisa kvalitāti Gibraltārā. Paldies! Paldies! Maier kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties tiem uh, lūgumrakstu iesniedzējiem, kas visu to ir apkopojuši vienā lūgumrakstā. Tātad šeit mēs runājam par Spānijas pilsoņiem, pilsoņiem no uh, Gibraltāra, kā arī apvienotās karalists pilsoņiem Gibraltāra reģionā. Jāsaka, ka šis lūgumraksts ir ļoti konsekventā veidā izstrādāts, tika tātad aicināts veikt pētījumu um, par jebkādiem pārkāpumiem. Esam novērtējuši uh, š, līdzīgas problēma, problēmas arī Uelva, kuru, uz kuru nesen arī devāmies un vairākas dažādas institūcijas ir apkopojušas um, mirstības rādītāju saistībā ar dažādu veidu vēzi, kas varētu būt radies um, no iemesliem, kas saistīti ar vidi. Un redzam, ka um, vēža raisīti um, mirstība ir patiešām šie rādītāji ļoti augsti. Uh, Līdzīgus datus mums norādīja arī Barcelonas universitāte, un tas pat attiecas arī uz Kabis reģionu. Tur arī ir ļoti augsti rādītāji attiecībā uz krūtsvēzi, tātad vairāku veidu vēzi, kā arī taisnās zarnas vēzis. Jāsaka gan, ka um, šeit nepieciešams veikt papildus pētījumus, un tieši tādēļ komiteja devās arī uz Velva reģionu, kur šie jautājumi tika skatīti. Tātad atzīstam, ka ir nepieciešams veikt pētījumu un nav pietiekamas skaidrības attiecībā uz to, uh, kādā veidā, kāda veida rūpnieciskā darbība ietekmē šos rādītājus. Tādēļ jāsaka, šis lūgumraksts ir patiešām pamatots un tā kā tur tiek aicināts veikt pētījumu par šiem jautājumiem, tad es domāju, varbūt viens no secinājumiem, ko mēs varētu izdarīt, ir uh, lūgt iestādes, lai visi pētījumi, kas tiek veikti, tiktu veikti līdzīgā veidā, lai va, šis epidemioloģiskais uh, pētījums, lai tos varētu apkopot vienā platformā. Tātad tiktu pētīts, kādēļ uh, mirstības līmenis um, saistībā ar vēzi ir tik augsts, un jautājums nu, par Uelva reģionu, vai tas ir saistīts ar radiāciju, vai tas ir saistīts ar pelniem vai rūpnieciskajām atkritumvielām, vai tie ir citi faktori, kas ir, kas ir ietekmējuši šos rādītājus. Bet es domāju, ka šāda veida pētījuma veikšana mums patiešām palīdzēs un ļaus noteikt, vai uh, mirstības pieaugums ir tiešā veidā saistīts ar rūpniecisko aktivitāti šajās vietās. Domāju, ka mums vajadzētu uh, komitejas vārdā nosūtīt vēstuli, paziņojot, ka esam saņēmuši šo lūgumu rakstu un esam izstrādājuši arī rekomendācijas attiecībā uz to, ka ir nepieciešams veikt šo epidemioloģisko pētījumu. Protams, ka tas ir valsts uh, rīcības kompetencē, tas nav Eiropas Savienības kompetencē, bet es domāju, ka šāda veida rekomendācija varētu, tai būtu, tā varētu patiešām nest rezultātus, un tas apvienotās karalists iestādēm Gibraltārā um, un arī Gibraltāra reģionā um, tātad ieteiktu sastrādāties zinātniekiem un pētniekiem un veikt šāda veida pētījumu. Ja šajā epidemioloģiskajā pētījumā atklāsies, ka rūpnieciskā darbība šajā reģionā rada ir par cēloni slimībām uh, un paaugstinātam mirstības līmenim, tad būs uh, jāizmanto arī attiecīgās procedūras, lai ko darītu. Bet es domāju, ka mēs no savas puses varam sniegt savu ieguldījumu, izstrādājot šos, um, izstrādājot ieteikumus, lai veiktu epidemioloģisko pētījumu. Tā kā neizskatās, ka vēl kāds vēlas izteikties. Mēs varētu pieņemt Majer kunga priekšlikumus un nosūtīt vēstuli valv, uh, iesaistītajām iestādēm. Mēs arī varētu apsvērt, cik reāli ir šo te rekomendāciju ieviest dzīvē mēs varētu arī ņemt vērā pētījuma rezultātus. Tātad tā pētījuma, balst, balstoties uz kuru ir sagatavots šis lūgumraksts. Mums ir jāizvērtē tās dramatiskās sekas, kuras eh, varētu rasties, ja lūgumraksts eh, netiks paturēts atvērts. Tagad pāriesim pie nākošā jautājuma 22. sarakstā. Un es došu vārdu uh, komisijas pārstāvim. Paldies, saka komisijas pārstāvis. Šis lūgumraksts ir saistīts ar nopietnu neiroloģisku saslimšanu. Uh, Eh, kuras rezultātā rodas dramatiskas sekas. Eh, šī slimība ir ļoti reta, ar to slimo tikai 6000 cilvēku. Komisija vienmēr ir ārkārtīgi lielu svaru piešķīrusi šīm te retajām slimībām, jo Eiropā ar, šī, ar šāda veida slimībām slimo apmēram 20-30 tūkstoši cilvēku. Uh, Komisija ir izplatījusi paziņojumu par retām slimībām, kā rezultātā 2009. gadā padome ir sagatavojusi rekomendācijas. Komisijai nav pietiekoši finanšu resursu, ne arī politisku līdzekļu, lai e, katras slimības gadījumā izveidotu individuālu politiku. Uh, Komisija šī gadījumā var pieņemt tikai tādu integrētu dokumentu. Balstoties uz komisijas paziņojumu un padomes rekomendāciju, tiek ieteikts izveidot zinātniskus un klīniskus instrumentus, lai risinātu šos te gadījumus. Piemēram, varētu izveidot Eiropas references tīklu vai Uh, uzlabojot reto slimību klasifikāciju. Runājot tieši par šo slimību, ir vēl kāda papildus grūtība, jo dažās valstīs, piemēram, Francijā, šī slimība netiek atzīta par retu slimību. Tikai tad, kad simptomi jau ir acīm redzami, tad mm, šī situācija nonāk tādā robežu līmenī, uh, kad šo slimību varbūt varētu uzskatīt par retu, un tas notiek retākā piecos no tūkstots, gad, uh, tūkstots cilvēku gadījumos. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas reto slimību datu bāzi, šo slimību varētu atzīt par retu slimību, un tā tas arī ir ticis darīts kopš 2010. gada februāra. Tas ir diezgan svarīgi, jo tas varētu palīdzēt izvērtēt, vai cilvēks slimo ar retu slimību vai nē. Komisija 2010. Eh, gadā Šamberī piedalījās konferencē par šo slimību un varētu to darīt arī turpmāk, ja saņems attiecīgu ielūgumu. Nākotnē, ja būtu kādas iniciatīvas, kas ļautu mums uzlabot zināšanu apjomu un apvienot visus partnerus, kam ir informācija par šo slimību, tas uh, varētu ļoti palīdzēt uh, Vairāku gadu gadi, garumā š, mums ir bijusi programma, kas ir palīdzējusi to darīt un izveidot uh, jau pieminēto references tīklu. Mēs esam gatavi arī uzklausīt konkrētus specifiskus priekšlikumus, kā rīkoties eh, šādos gadījumos. Es pieņemu, ka 2011. gadījumā tiks iesniegts oficiāls pieprasījums, un, protams, ka komisija to atbalstīs, jo mēs varēsim uzsākt projektu saistībā ar retajām slimībām, jo, protams, ka komisija saprot, cik lielas ir grūtības cilvēkiem, kas slimo ar šo slimību, jo tā ir ārkārtīgi reta, un, protams, arī tāpēc, ka ir ļoti maz zināšana par šo slimību. Protams, arī pētījumi ir maz. Un, protams, ka šī slimība būs prioritāte strādājot ar reto slimību jautājumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Es to pierakstīju. Protams, ka komisija zina par šo situāciju, bet varbūt jūs varētu izskaidrot vienu lietu jūs atsaucāties uz šo slimību, kā slimību, kas ir iekļauta reto slimību klasifikatorā. Vai tas tiešām tā ir izdarīts, un ja tas nav, tad kam tas būtu jādara? Atbilde ir tāda, ka procedūra ir pabeigta, komisija lūdz šādu klasifikāciju veikt un iekļaut datu bāzē. Šajā datu bāzē pašlaik ir 5900 šādu retu slimību, un tas kalpo par tādu kā references instrumentu visiem um, veselības aprūpes jomā strādājošajiem. Es nedomāju, ka kāds atsevišķs individuāls uh, ārsts, izņemot varbūt ārstu Faustu, varētu pazīt visas šīs slimības un visas tās atklāt. Šī te konkrētā slimība netika šajā sarakstā iekļauta pirms 2009. gada. Komisija šeit uzsāka tādas sarežģītas zinātniskas diskusijas, un tāpēc uh, šī slimība ir iekļauta un uz to atsauce ir datubāzē, un man liekas, ka šajā sakarā komisija ir izdarījusi visu, kas tai bija jādara. Va bene, quindi credo eh, che a questo punto la, la petizione può essere. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tad, uh, balstoties uz saņemto informāciju, mēs varētu arī šo lūgumu rakstu slēgt. Komisija ir izdarījusi visu, ko varēja izdarīt, ņemot vērā to, kādas komisija vispār ir pilnvaras. Tāpēc, ja nebūs nekādu iebildumu, tad mēs informēsim par to, ka šī, šis te lūgumraksts tiek slēgts. Nākošais lūgumraksts Traveto Džolistantī. Divdesmit septītais. Šis lūgumraksts ir saistīts ar eh, toksisko atkritumu apglabāšanas vietas eh, radīto, radītā piesārņojuma novēršanu. Šī vieta atrodas netālu no Triestes pilsētas Itālijā. Ar šo lūgumrakstu ir saistītas septiņas problēmas. Pirmkārt, dioksīni zemē pēc komisijas veiktā pētījuma, kas notika kopā ar atbilstošajām atbildīgajām iestādēm mēs saņēmām informāciju par to, ka pašlaik šeit nav nekādu problēmu. Otkārt, runa ir par piesārņojumu ar pelniem, jo šajā apglabāšanas vietā tika apglabāti sadedzināšanas rezultātā iegūtie pelni, un šeit varētu būt problēmas ar dioksīniem, Trešais - asbesta piesārņojums. Saņemtajā informācijā tika norādīts, ka asbests nav atrasts. Ceturtkārt - pazemes ūdeņu piesārņojums, kas arī netika atklāts. Piektkārt - jūras ūdens piesārņojums, arī netika atklāts. Un tad bija vēl divas lietas kuras bija komisijai vēl vairāk jāpēta. Tātad pirmkārt zeme, kas nonāca kontaktā ar apglabāto masu pār, šajā zemē, bija pārsniegt pieļaujumie līmeņi, un tas pats notika arī gadījumā ar uh, jūras dibena uh, zemi. Uh, Tātad komisijai šeit bija jāveic papildus pētījumi. Mēs arī griezāmies pie atbildīgajām Itālijas iestādēm saistībā ar pēdējiem diviem punktiem, un pagājušajā gadā viņi mums atsūtīja vēstuli, kur rakstīja, ka zeme, kas nonāca kontaktā ar atkritumu apglabāšanas vietu, viņi norādīja, ka šis te piesārņojums ir ierobežots un tas nenokļūst tālāk vietās, kur varētu būt kontakts ar cilvēkiem vai ar jūras ūdeņiem un piekrasti. Iestādes arī norādīja, ka ir veikti pētījumi saistībā ar dioksīna piesārņojumu un norādīja, ka uh, pētījuma rezultātā atklātie dioksīna līmeņi jūras dibenā bija ļoti zemi. Un mūsu iepriekšējā vēstulē parlamentam mēs norādījām, ka neesam saņēmuši pietiekoši pierādījumus par to, ka kopienas vidas likumdošana nav pārkāpta. Tā bija mūsu pozīcija, un tikai pagājušajā nedēļā mēs saņēmām vēstuli, uh, no 21. aprīļa. Šī vēstule ir itāliski, un mēs uzreiz to nosūtījām tulkošanai. Nu, mūsu pašu tulkojums ir tāds, ka lūgumraksta iesniedzējs e, apstrīd to, ko mēs e, norādījām mūsu iepriekšējā paziņojumā. Un Pestulē pielikumā ir informācija, kas ir sagatavota 2005. gada decembrī. Ja lūguma raksta iesniedzējs eh, sūtīs mums informāciju vai ir atsūtījis mums informāciju, kas dos kaut kādu pamatu, tad mēs, protams, pētīsim šo situāciju tālāk. Uh, jo nevar vienkārši par, uzrakstīt, ka mēs apstrīdam to, ko jūs eh, uzrakstījāt, bez kaut kāda pamatojuma. Protams, ka mēs būsim gatavi šo jautājumu pētīt, ja tam būs eh, pietiekošs juridisks pamats. Lūdzu, kolēģi Kaukan. Uh, es gribētu teikt, ka mums ir diezgan grūti eh, šeit kaut ko komentēt, jo pašlaik mums ir jāuzticas tikai informācijai, ko ir atsūtījušas vietējās pašvaldības. Varbūt, ka es kaut ko nesapratu, bet, nu, tas tā kā ir kūrorts. Tad šādi apgalvojumi ir ārkārtīgi nopietni. Uh, Bet šajā eh, situācijā diezgan grūti pieņemt kaut kādu lēmumu, jo situācija nav skaidra. Protams, ka te tika eh, citēta konvencija, bet mēs cilvēkiem liedzam piekļuvi eh, informācijai un piekļuvi datiem. Mēs vienkārši nevaram tā pateikt, ka viss ir kārtībā. Priekšsēdētāji saka, jā, mēs saprotam jūsu iebildumus, skaidrs, ka mums ir nepieciešama papildus informācija. Parasti lūgumrasti iesniedzēji atsūta mums visu nepieciešamo dokumentāciju, uh, bet šī gadījumā tas tā nav, un mums būtu jālūdz papildus informācija no lūgumraksta iesniedzēja, pirms mēs varam nolemt, vai uzsākt pārkāpumu procedūru vai nē. Šajā konkrētajā gadījumā, kā jau teica komisijas pārstāvis, lūgumraksta iesniedzējs varbūt varētu uh, sniegt papildus pierādījumus. un tad mēs varētu pārbaudīt, kas īsti notiek, un varbūt uh, skatīties, eh, kas ir rakstīts uh, korespondents apmaiņā starp komisiju un vietējo pašvaldību, bet nu šeit es neredzu, ka mēs kaut ko īpaši vairāk varētu darīt, ja mēs nesaņemam papildus informāciju. Tieši tāpēc es gribētu ieteikt slēgt šo lūgumrakstu un informēt par to arī lūgumrakstu iesniedzēju. Runātājs saka, jā, jā, mēs eh, skaidrojumu, ko mēs šeit esam saņēmuši, ņemam vērā. Ja cilvēki mums lūgs teikt, kāpēc mēs tā balsojām, Jā, mums nav papildus informācijas, nav jaunas informācijas, un tieši tāpēc mēs esam nolēmuši slēgt. Ai, priekšsēdētāji jautā, vai jūs vēlaties iekļaut mūsu pamatojumu vēstulē iesniedzējiem? Deputāti saka jā. Priekšsēdētājs kundze, tikai neliels skaidrojums. Vakar eh, jūs nebijāt visu laiku sēdē. Bet no vakardienas četras līdz piecas uh, petīcijas, jeb lūguma rakstus no darba kārtības uh, mēs neizskatījām, ko mēs uh, teiksim tiem cilvēkiem, kas domāja, ka viņu lūguma raksti tiks izskatīti. Un izskatās, ka viņu lūguma raksti atkal un atkal tiek atlikti, un dažos gadījumos tas jau notiek trīs gadu garumā. Kā mēs šeit varam runāt par kaut kādu uzticību no uh, balsotāju puses, ja mēs šādi rīkojamies? Jā, jums ir taisnība, saka priekšsēdētāji. jā, jo bija jautājumi, kas mums bija jāatliek, jo, jo, jo lūgumrakstiesniedzējs nebija ieradies. Es nedomāju, ka mēs šos jautājumus varam šodien izskatīt. Mēs varam uzrakstīt lūgumrakstiesniedzējam un varbūt skatīt šos jautājumus nākošajā sēdē. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēģināsim tad organizēt diskusiju. Deputāti saka, ka viņa nepiekrīt, jo daudzi no šiem cilvēkiem, ar kuriem es vakar sazinājos, nemaz nebija informēti par to, ka viņu lūgumu rakstus vakar bija plānots skatīt, un viņus neviens neielūdza piedalīties, un tas, tas ir nepieļaujami, un kāds par to būtu jāsoda questa è una cosa che mi viene comunicata ora per la, la prima volta, quindi se... Eh... Tas ir kaut kas, ko es pirmo reizi šodien vispār dzirdu. Jo, ja lūgumraksta iesniedzējs nav bijis informēt, informēts, tad tas ir vēl viens labs iemesls, kāpēc šo lūgumrakstu neizskatīt šodien. Mums būtu jāinformē lūgumraksta iesniedzējs lai šie cilvēki varētu piedalīties nākošajā sēdē. Bet, nu, sekretariāts šeit varbūt kaut ko vēlas teikt. Vai lūgumraksta iesniedzēji tika informēti vai nē? Atbilde ir tāda, ka mēs e, mēģināsim sazināties ar šiem lūgumraksta iesniedzējiem. Es atvainojos par to, ka tas tā nebija noticis. Tātad mēs to mēģināsim izdarīt e, pēc iespējas ātrāk deputāte saka, ka es uzstāju, ka šie lūgumraksti ir jāizskata nākošajā sēdē. Un šie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Vakar mēs, piemēram, visu laiku runājām par invaliditāti, un ja šīs, šos te neizskatītos jautājumus mēs neskatīsim nākošā sēdē, tas būs vienkārši nepieļaujami. E Certo, dire, sarebbe eh, opportuno farlo per la prossima eh, seduta. Jā, nu, katrā ziņā. Un uh, tas būtu pareizi tiešām šis jautājums izskatīt nākošā sēdē. Bet es tādu nevaru jums pateikt, vai tas fiziski ir iespējams iekļaut visu šo jautājumu darba kārtībā. Mēs esam, protams, aicinājuši komisiju attiecīgi sagatavot šos jautājumus, un mums līdz nākamajai sēdē nebūs iespējams pietiekami daudz laika, lai nogo, nor, norganizētu lūgumrakstu iesniedzēju klātbūtni šeit. Tā kā iespējams, ka mums tomēr vajadzēs to mm, atcelt vēl uz vēlāku laiku. Un nākošajā nedēļā es šo jautājumu arī izrunāšu koordinātoru sanāksmē, lai mēs paskatītu, kādas pārmaiņas mēs varam iekļaut darba kārtībā nākošajā sēdē kas ir plānota 31. maijā un 1. jūnijā. Iespējams, ka mēs tad varētu lūgumu raksties nedzējusies ieaicināt uz to sēdi. Līdz ar to pie šiem jautājumiem mēs tad izskatīsim vēlāk, tā kā es to jums tagad ierosināju. Un vēl skatot visus šos atliktos jautājumus no vakardienas sēdes kopumā.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 Vīzelkungs mm, aicināja mūs nedaudz atlikt 28. jautājumu, jo viņš vēl nav ieradies un viņš gribējis būt klāt, kad izskatīsim, tāpēc tagad izskatīsim 29. un tādēļ uzreiz komisijas pārstāvjiem vārds lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Šis ir, nu, jautājums par um, kodola spēkstacija Bulgārijā. Komisija ļoti labi apzinās šo bīstamību un mēs arī veicām pētījumu, un veicot vērā šo novērtējumu, tiek atzīts, ka šī eh, reaktori šobrīd atbilstoši starptautiskajiem kodola um, <clears throat> enerģijas standartiem. Un tā kā šis jautājums ir eh, attiecīgo iestāžu dalībvalstu ziņā, šobrīd jānorāda, ka šobrīd nav iespējams um, iejaukties tādā ziņā, ka, lai arī būtu zināmas atšķirības no uh, uzstādījumiem un reālās situācijas, tad tomēr tam ir jābūt atbildīgai iestādēji, ka šāds pārkāpums varētu novērst, ja tāda būtu. Tomēr atsaucos uz īpašo direktīvu. Mēs zinām, ka gaisa kvalitāte neatbilst, tu spēkstacijas summā neatbilst noteiktajiem standartiem Bulgārijā. Un šā ziņā jau komisija ir ierosinājusi lietu par pārkāpumu procedūru pret Bulgāriju šajā sakarā. Paldies! Okens kundze. Tas izklausās, ka viss jau ir ievirzīts sliedēs. Mums droši vien, ka jānogaida, kad būs atbildi. No tās, nu, tie rezultāti. Labi, tad šīs lūgumraksts paliek atklāts. Nākošais darbkārtības jautājums - lūgumraksts 30. Šī lūgumraksts saka rakstā, es došu vārdu Viljamam Floidam. Lūgumraksts iesniedzējs reizē arī apsūdzētājs, jo viņam jau šis ilgstošs konflikts un bijuši arī iepriekšēji daudzi um, procesi jau ierosināt, kurus mēs nevaram tālāk turpināt, izņemot vienu šajā sakarā, kā proti par bīstamo vielu um, izmešiem īpašajā vidē. Un mēs arī saņēmām beidzot atbild no atbildīgām iestādēm. Un pat, kad viņi iegūst šīs īpašās vielas, viņi arī iespējams izmanto um, jā, bīstamās, par bīstamām atzīstām citas ķīmiskos elementus. Un tas tad ir jāsaskaņo, vai tas atbilst un tieši ietekmē arī dzeramā ūdens direktīvu. Un mēs esam arī sazinājušies ar apsūdzētāju, ka šie ir konstatēti fakti. Un lūgumraksta iesniedzēji ir norādījuši, ka viņi ar mums sazināsies, bet nu, nav sazināsies. Un mēs esam parādījuši, ka ņemot vērā saņemtos datus, mums šī prasība ir jās, jāslēdz. Viņi sacīja, ka viņi piegādās jaunus faktus, diemžēl jauni fakti nav. Nav nākuši mūsu rīcībā, viņi nav tos iesniedzusi. Tā reizēm notiek, kad, zinām, brīdī lūgumraksta iesniedzējs vai apsūdzētājs vienkārši, nu, izvēles pusē tālāk. Tā nu šajā gadījumā ir noticis. Nu, labi, šķiet, ka neviens arī nekrasās šo lietu tagad tālāk apstrīdēt. Mēs esam uzklausījuši komisijas atbildi. Šī situācija gan nav īsti skaidra. Mm, pati par iedēļas kundze ir aicinājuši šo jautājumu um, paturēt atvērtu, jo viņa acīm redzot sagaid papildus informāciju, un ja neviens neatbilst, tad acīm redzot mēs varētu sakot šādai darba kārtībai. Ņemot vairāk, ka komisijas atbildi nebija gluži izsmeļoša, un pēc tam, tad mums tomēr būs atvērts plāns, ka mēs varēsim izskatīt arī atkritumu situāciju um, Grieķijām. Tā kā mums vajadzētu varbūt to sasaistīt kopā. Manuprāt, ir ļoti laba ideja to paturēt kā atvērtu jautājumu. Labi, tālāk ķeramies pie 31. lūguma raksta. Vārds uzreiz komisijas pārstāvjiem lūdzu. Franco Kremo. Paldies, priekšsādātājs kundze. Nu, lūk, par šīm raktuvēm. Šī nu ir poļu vārds, vietvārds, kurus nemaz neriskēšu izrunāt. Nu, lūk, šajās īpašajās polijas raktuvēs mēs esam sazinājuši ar attiecīgajām iestādēm. Viņi ir arī snieguši atbildi, norādot, kām tagad šī raktuve darbība ir pārtraukta, apturēta tieši tāpēc, ka projekts un mm, darbība nebija atbilstoša vietējam detālu plānojumam. Ir um, divi sliedas jānošķir. Pirmkārt, šī raktuju darbība, tātad mirāļu ieguve, un otrs ir plānots karjeras jeb raktuvju, mm, raktuvju paplašināšana. Un lūk, šī paplašinājums un arī pati darbība šobrīd tiek ir e, novērtētā, ir šobrīd tiek veikts novērtējums par ietekmes vidi. Un šobrīd darbība ir apturēta uz laiku. Un tas jau vien ir vērtējums par panākumu. Mēs arī uzsājam, ka uzstā, raktoju darbības turpināšana un arī paplašināšanas apturēšana ir tiešām jāievēro. Mēs norādījām dalībvalstī, ka ir jāievēro ļoti spēcīgās normas. Tālāk mēs sekosim situācijas gaitai attīstībai, un ja vienāk šī situācija, kad darbība varēs atsākt, tad mēs atkal ziņosim tālāk. Tad mēs arī precīzi sekosim, vai visas prasības ir ievērotas. Un, ja tā nebūs, tad mēs sāksim pārkāpumu procedūru. Šobrīd šis paliek kā atklāts lūgumraksts. Paldies, Haukins kundze. Ir ja pienācis laiks slavēt komisiju. Nu, pat tiešām. Izcili, izcili. Nu, es ceru un sagaidu, ka jūs arī mūs ziņosit tālāk. Paldies! Labi, tad, nu, tagad šis līguma raksts paliek atvērts. Tālāk 32. lūgumraksts no apvienotās karalistes pilsoņa Vārts komisija. Paldies priekšsēdētāji. Šis lūgumraksts no Velsas, un tas ir pār trūkumiem kanalizācijas sistēmā, kas rada smaku, un nereti arī e, šī kanalizācijas satura mm, noplūds. Un viņi lūgumrakstā aicina izmantot visus Eiropas tiesību aktus vidus e, tiesību jomā. Bet, nu, labā ziņa ir, ka pāris dienas pirms lūgumraksts nonāca komisijā, Vietējās varas iestādes, mm, tad novada padome, savā sēdē norādīja, kā ir jāspēr vajadzīgie soļi un kā īstenībā jau šos soļus attiecīgais uzņēmums, uzņēmums, kas apsaimnieko ūdens sistēmas, ir jau spēris un viņi ir atvainojušies par radītām problēmām. Līdz ar to no komisijas viedokļa vajadzīgie soļi ir spērti. Lai gan novēloti, jo pilsoņu sūdzības jau ir no 2003. un 2004. gada, un līdz ar to šobrīd gan šķiet, ka vajadzīgie soļi ir spērtie, un komisija neredz, ka būtu jāturpina šāda jebkāda veida rīcība šajā lietā. Paldies! Paldies! Nu, labi, tad varam šo lietu slēgt jo komisijas izklāsts bija diezgan skaidrs. Labi. Tagad 28. lūguma raksts. Vīlēk mums lūdza to atlikt, līdz viņš būs ieradīsies, bet viņš vien nav ar vien ieradies. Bet Vācu komisijas pārstāvjiem vienalga. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šīs lūgumraksts ir izskatīt jau Vācijas pavalds Bādena-Virtembergas um, parlamentā. Un no mūsu puses vairs tiešām ir jāpārskata, vai cik lielā mērā tiek pārkāpts Eiropas vidas tiesības. Par ko tad īsti runa? Lūgumrakstīs nedzēs norāda, ka viņa apkaimē ir, iesne, ir izveidots uzņēmums, kas ražo enerģētiku, kā atjaunojumu enerģētikas resursu, izmantojot palmu eļļu. Lai gan sākotnēji tika paredzēts, ka tiks veidot tāds um, cita veida ražošanas tāds um, agregāta stāvokļi, um, pamatvielas, kas tiek um, vēlāk papildināts ar cita veida vielām diemžēl nav veikta ietekme uz vidi novērtējums. Un ir norādīts, ka, diemžēl, nav ievērots Vācijas vidas tiesības. Un kopējais alternatīvais enerģijas ražotais apjoms ir mazāks nekā 1 gigavats. Lai gan mēs nevaram konstatēt Eiropas tiesību pārkāpumu, jo saskaņā trešo pantu um, vides pārkāpumu direktīvā pirmajā pielikumā norādītās lietas par uh, atzīst, ka mm, vidas izturības, ja vidas tolerants līmenis nav obligātais uh, pētījums. Un līdz ar to, skatoties no procedurālā viedokļa, mēs varam mēģināt tikai noteikt, vai tiešām šis papildus pārbaudas vēl būtu jānoveic vai nē. Pirmais pielikums stātos spēkā un tās procedūras būtu jāievēro tad, ja attiecīgās iestādes varētu noteikt, ka ietekme uz vidu ir tiešām tik nopietna, kā patiešām ir jāveic šīs papildus pārbaudas. Un līdz ar to šīs sākotnējās pārbaudas nav veiktas, un saskaņā ar Vācijas uh, likumdošanu tas nav jāveic, ja nav šīs ražošana nesasniedz vairāk par vienu megavātu. Bet mēs skatāmies, ka te tomēr arī ir papildus um, vēl otra uh, ražotne, jeb uh, nu, tāda kodēļ ģenerācijas stacija, kas ir jāskat tomēr kopumā, nevis nošķirtie. Uh, Bet, ja viņas tiek skatīts atsevišķi, tad sanāk, ka mēs, tad, protams, nevaram iejaukties. Bet, ja to apskat kopumā, tad, nu, sanāk, ka tie ir viens un tas pats uzņēmums, tāpat ģimene, kas uh, ir visveidojušo kodolu, gen, um, tad piedodiet, koģenerācijas stāciju. Un izveidojuši tādā veidā, kā viņi nepārkāp vienu megavatu. Un, lūk, tie ir nopietni jautājumi. kas ar vien tomēr ir jārisina nacionālo tiesību ietvaros. Un, ņemot vērā aktuālo informāciju, ir skaidrs, ka šādas uzņēmumus var iznot tikai tad, ja viņi saņem darbības atļauju. Un līdzinējās atļaujas atļau pie skaidri atklāja, ka ir ievērotas vajadzīgās prasības. Protams, lūgumraksta iesniedzējs ir vēries administratīvā tiesā, bet administratīva tiesa šādu prasību noraidījusi. Savos secinājumos mēs norādām, ka, ja lūgumraksta iesniedzējs ir gatavs iesniegt papildu informāciju ar tādiem dzelženiem argumentiem, kas mums varētu precizēt un pareizi norādīt, ko tad ir galvenais satraukuma pamats, ir tieši uz Eiropas mm, līmenī, Un tad mēs, protams, varētu šo lietu vēl pārbaudīt dziļāk. Savu atzinumu esam arī norādījuši, kā acīm redzot. Mēs arī vēl varētu skatīt iespējamo vēlmi apiet Eiropas Savienības noteikumus, ka liela uzņēmuma sadala divos mazākos. Un tad, protams, šīs uzdevumus būtu jāpārskata. Bet šobrīd uzreiz mums jāatzīst, ka arī Vācijas tieskos normas neparedz šādu uzņēmumu sadali e, faktisku divos mazākos, lai apietu prasības. Un tad šo savu prasību mēs varētu bāzēt uz šādu pārkāpumu. Kopā salaukot, ja lūguma raksta iesniedzējs varētu sniegt papildus jaunu informāciju, kas tiešām būtu nozīmīgi E, informāciju, lai pierādītu Eiropas tiesību normu pārkāpumu, tad mēs būtu gatavi šajā jautājumā iedzināties no jauna. Šobrīd, kad mēs nevaram kritizēt dalībvalstis, ja tās arī piemēro savas tiesiskās normas, arī nosakot robežu vērtības. Savukārt, um, ņemot vērā šo informāciju, ko mēs saņemam, mēs redzam, ka iespējamos gadījumos, veidojot divus uzņēmumus, viena vietā, kā tas ir paredzēts. Tiek panākt arī kumulatīvais efekts. Un tas, tad, protams, prasītu jau veikt arī sākotnējas pārbaudas. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Kā es sapratu, ka lūgumraksts iesniedzējs pats vēlējās ienā, pievienoties šeit, bet, nu, nu jā, paldies! Jā, kungs, lūdzu! Es vēlos papildināt komisijas secinājumus. Tātad nav runāms tikai par lūguma raksta uh, argumentāciju, bet es aicinātu viņu arī vērsties pie Vācijas iestādēm. Nu, tas ir kaut kas dievs, gan dīvains, ko vācu valodā mēs sakam kaut kas spāņu garā. Mums tagad ir nopietnas strīds bijis konflikts par biogāzēm, un lūk, tagad sanāk, ka mm, jo mazāks uzņēmums, jo vairāk lielāku atbalstu subsīdijas viņi saņem un jo lielie uzņēmumi, tad ko darīja? Vienkārši sas, sam, saskaldīja savus lielos uzņēmumus mazos uzņēmumos, un tagad viņi saņem papildus samfinansējumu. Lūk, tagad gan notiek izmeklēšana, vai viņi tā drīkst rīkoties. Nu, tā kā šī situācija ir tāda, kas ir uh, aktuāla Vācijā. Tā kā es nevaru izdarīt tāds īsts skaidrs secinājums. Iespējams, ka attiecīgi mūsu iestādes tad varētu sagatavot atzinumu par to, vai tad tiešām šāda uzņēmuma sadale būtu pieļaujama. Bet tas jau ir ārpus lūgumraksta. Un es tāpēc norādu, ka risināt tad nevaram vairs mēs to jautājumu risināt, bet gan jāvērš pie valsts iestādēm. Iespējams, ka izmeklēšana jau attiecīgi e, no mūsu pavalsts parlamenta lūgumrakstu komiteja jau būs sagatavojis kādu izsmeļošu atbildi šajā ziņā. Labi. Tad um, šie dokumenti jau skaidri atklāja šo situāciju. Jā, es piekrītu Jāra kungam, un man arī nedaudz pārsteidz tas, ka jau no sākotnēji es dzirdēju, ka bija šādi nodomi tiešām sadalīt uzņēmumu, ka tikai tad tas mūs skartu. Bet es domāju, ka tas mūs skart arī tad, ja mēs runājam par arī jebkurā gadījumā, ja viņi ir mēģinājuši to panākt vai nē, jo akumulatīvās sekas jau ir tieši tāds pašs. Vai tas bija apzināti vai neapzināti? Tā kā es piekrītu, un mēs jau tam varēsim, varam sagaidīt, ka vēl tomēr saņemsim papildus informāciju. Labi, tādā gadījumā atklāsim šo lūgumu, atstāsim šo lūgumu rakstu atklātu, lai Vīlansa kungs var sniegt arī savu ieguldījumu. Un tas nozīmē, ka esam savu sanāksmi pabeiguši. Liels paldies!